Boloņas procesā, virzoties uz kopīgo mērķi. Paldies! Paldies! Es tikai vēl tad eh, vēlos vēlreiz šodien uzsvērt komisijas aktīvo lomu. Komisija ļoti precīzi ievēro savas runas piešķirto laiku. Līdz ar to izsludinu pārtraukumu. Sēdi atsāksim rītdien 13. martā 19.00. Jums arī zinām darba kārtība. Tur jebkurā laikā varat iepazīties arī parlamentu mājaslapā. Visiem labu atpūtu šonakt!